Dichiaro. Dāmas un kungi, atsākām Eiropas parlamenta sesiju, kas tika pataukta 2017. gada 2. februārī, kā arī protokols un 1. februārī apstiprinātas